ir pieņemts. Tagad eh, nākamās debates. Beleta kunga ziņojums par tirgus stabilitātes rezervi siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Dodu vārdu tēt referentam Beleta kungam. Ehm, Jā, paldies, priekšsēdētāji, komisāri un kolēģi. Laikas Šodien visi ir pievērsušies Grieķijas krīzei, tas ir tik steidzami, ka tas atstum malā vispārējo, tomēr klimata pārmaiņas nevar gaidīt. Mums ir jāturpina sava cīņa pret silpenīca efektu gāzu emisijām. Ar šo automātisko korektīvo sistēmu tirgus stabilitātes rezervu ieviešanu tiek īstenots ļoti svarīgs solis ETS emisiju tirdzniecības sistēmas reformā. Un tas viss apstājās ekonomiskās krīzes dēļ. Un tagad mums ir jānodrošina, ka pastāv jaunas iniciatīvas veikt ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanā un emisiju samazināšanā. Šis ir pirmais svarīgais solis, lai īstenotu mūsu ambīcijas un nodrošinātu 40% samazinājumu CO2 emisijām līdz 2030. gadam. Uzticamība un sarunvešanas eh, pozīcijas Parīzes eh, pušu konferencē šī gada beigās būs ļoti svarīgi, un tas būs atkarīgi no šī soļa, ko esam spēruši. Šī reforma, ko plānojam apstiprināt, nozīmē, ka mums var būt ambicioza klimata pārmaiņa politika, kas ir apvienojama ar izaugsmu veicinošu un nodarbinātību atbalstošu pasākumiem. Oglekļa līmeņa samazināšana prasa investīcijas. Daudziem Eiropas uzņēmumiem ir jāturpina cīņa ar konkurenci no ārpus Eiropas Savienības, kur nav jāpērk šādas kvotas. Līdz ar to pastāv patiesi draudi tā sauktē oglekļa noplūdēji. ja ir izaugsme, tad ir jāņem vērā arī starptautiskā konkurence. Un, ja šīs iniciatīvas, kas ir īpaši atbalsta tās dalībvalsts, kur IKP ir zemāks par Eiropas Savienības vidējo, tad es vēlos īpaši pieminēt trīs lēmumus. Pirmkārt, atkāpi brīvajam kvotām e-, energo nozarei. Otrakārt, modernizācijas fonds 2 miljārdu eiro apmērā, kas tiks izveidots papildu investīcijām šajās dalību valstīs. Un treškārt, solidaritātes mehānisms tiks izveidots, iegūmi no tā tiks ieguldīti un sadalīti e, tām valstīm, kur ir zemāks šis vidējais līmenis par Eiropas Savienības vidējo. Un, ja viss e, būs saskaņā ar plānu, tad uh, komisārs Kanjete nākamā nedēļa nāks eh, klajā 15. jūlijā ar priešlikumu, un tādējādi tiks nodrošināts garantijas pret oglekļa noplūdi, un turpināsim cīnīties ar siltumnīca efektu gāzu emisijām. Mums ir nepieciešams līdzsvarots priešlikums. Vēlos pateikties komisāram Kanjete, viņa ģenerāldirektorātam, Delveikas kungam par lielisko sadarbību Tāpat arī paldies Latvijas prezidentūrai un vēstniekam Štelmeisterkungam par ļoti profesionālo veidu, kā tika strādāts pie šī dosjē. Paldies eh, Eikhaut kungam, Grande kungam, vēl kolēģiem, Lavija kungam, NV komitejas priekšsēdētājiem, Tajānī kungam, par lielisko sadarbību, jo bez viņu palīdzības mēs nekad nebūtu varējuši sastādīt šo ziņojumu. Paldies un dodu vārdu komisāram Arijas Kanjete. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsarētāji. Labdien, deputāti. Man tiešām prieks būt šeit šodien runāt par šo direktīvu par emisiju kvoti, tirzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezervu, kas ir neatņemama sastāvdaļa saules siltumnīca efekta gāzu kvotu tirzniecības sistēmai. Tomēr pēdējos gados kvotu pārpalikums tirgu nozīmē to, ka sistēma īsti nav spējusi sūtīt pareizos signālus un panākt oglekļa līmeņa samazinājumu. Un tad ir kaut kas jādara, jābūt elastīgākiem šai sistēmā. Mēs ceram, ka tādējādi tiks eh, palielināta uzticēšanās emisiju kvotu tirgumu un ka cenas sūtīs pareizos signālus tuvākajos gados un ilgtermiņā tas būs ļoti uh, efektīvi. Tirgus rezerve ir ļoti svarīga, lai varētu samazināt emisijas. Es vēlos pateikties visiem par darbu, it īpaši Beleta kungam un viņa sarunvedēju komandai par paveikto darbu, tāpat arī Tajānī kungam un citiem ēnu referentiem no dažādiem politiskajām grupām par paveikto darbu manuprāt, labi paveiktais darbs liecina arī par to, ka šeit būs labi rezultāti. Uh, Vēlos norādīt uz galvenajām problēmām. Pirmkārt, eh, lai šī rezervu sistēma darbotos, eh, ir nepieciešams atrisināt problēmu ar datumiem. 2019. Eh, gads tiek minēts kompromiss par kvotu izņemšanu no tirgus. Tās no šīs kvotas tiks izņemtas un nonāks rezervē Savukārt tās kvotas, kas līdz 16 gadam ir izņemtas no tirgus, nebūs, ne, tam nebūs iespēja atgriezties tirgu līdz 20 gadam. Un tad šāda stabilitātes rezerve ļaus samazināt svārstīgumu tirgu. Viens no svarīgākajiem elementiem šajā direktīvā ir kas tāds, ko mēs redzam arī kompromisos, 50 miljoni nepiešķirto kvotu. Tas ir jāiegulda eh, tādās tehnoloģijās, kas atstāja maz ietekmu uz klimatu. Šī sistēma ir svarīga Eiropai, un tās elementi ir svarīgi. Un emisiju tirdzniecības sistēmas pārskatīšanā tas arī tiks ņemt vērā. Uh, Mēs arī stiprināsim emisiju tirdzniecības sistēmu nākotnē. Ar šo kompromisu tekstu esam, manuprāt, sasnieguši tiešām tādu būtisku pieturs punktu un 2020 līdz 30 gadam esam veidojuši un es nākšu klajā, pēc, cik vien drīz iespējams, ar jaunu priekšlikumu, Tas arī ir tas, ko es solīju, to es arī jūlijā apņemos darīt. Nāk lējā ar priekšlikumu balstoties uz to vienošanos, ko esam panākuši nesen. Un tas jau tika atrunāts padomē, Eiropadomē oktobrī pagājušajā gadā, un tagad ir runāts par enerģētikas savienību, un mums ir jācīnās ar klimatu pārmaiņu nākotni. Paldies eh, Rūpniecības eh, komitejas vārdā Tajānikungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Belēt kungam par lielisku paveikto darbu, lai panāktu šo vienošanos. Vēlos pateikties arī komisāram par sadarbību. Ar šo galējo vienošanos esam panākuši lielisku līdzsvaru starp vidi un rūpniecības politiku esam apstiprinājuši svarīgus pasākumus, kas nodrošinās, ka varēs uzņēmumi izvairīties no papildu izmaksām un tāpat laikā dot savu iegūmu arī klimatu, eh, klimatu jomā lai nodrošinātu, ka pastāv šī saikne starp vidas politiku un rūpniecības politiku ETS e, reformā, mums ir jāpanāk labs kompromiss par diviem jautājumiem. Nākotnē mums ir jāspēj atrast vienošanās, e, rast vienošanās par e, netiešo izmaksu sekšanu, ja pieaug CO2 kvotu cenas. Tāpat energointensīvajās nozarēs eh, nevajadzētu eh, ļaut šīm nozarēm pārcelties. Pašreizējā situācija nedarbojas, ir kropļot konkurences starp dalību valstīm, negatīvi tiek ietekmēta eh, rūpniecība kopumā. Es ceru, ka komisija ņems vērā šo situāciju, jo, jo mums ir jāsasniedz 40% mērķis līdz 2030. gadam attiecībā uz CO2 izmešiem, bet atcerēsimies vēl vienu mērķi. Mums ir jānodrošina, ka 20% no IKP tiek radīts līdz tam pašam gadam arī rūpniecībām. Paldies, Līzes kungs, tālāk divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi, kolēģis, komisāra kungs, liels paldies Ivo Beletam Tāpat arī Giovanni Lavija un Antonio Tajāni un visiem pārējiem, kas piedalījās. EPP rītdien, protams, atbalstīja šo tekstu, šis labs priešlikums no komisārs Hidegards. Un pateicoties ar vi, viņas pēcteču eh, Gelārijas Kanjete, esam arī tikuši līdz apstiprināšanai. Es teikšu tā, tie, kas kritizē šo priekšlikumu, ka tas ir nepietiekams, es teiktu, ka mēs ne tikai sākam divus gadus ātrāk, vēl svarīgāk ir tas, ka pretēji sākotnējiem priekšlikumam certifikāti, kas backloading nolūkā tika izņemti no tirgus, tad šie certifikāti līdz 2020. gadam netiks eh, izdalīti, arī nonāks rezervē. Tas, manuprāt, ir ļoti ambiciozs veids, eh, kā cīnīties ar klimatu pārmaiņām, lai ETS atkal darbotos. No otras puses, to es pilnībā atbalstu, esam precizējuši lietas, lai izvairītos no oglekļa noplūdes. Mēs nevēlamies, lai rūpniecība pārcēs kaut kur ārpus Eiropas, eh, bet rūpniecībai ir jāsako līdz attīstībai, tehnoloģiskai attīstībai. Un parlamentam izdevās pretēji lielai pretestībai tomēr panākt savu, eh, ka mēs eh, palīdzēsim rūpniecībai Es ceru, ka šo roku, ko pastiepām eh, palīdzībai, eh, rūpniecība arī nozara pieņems. Tas ir ceļš, kas ir tālāk ejams, un to komisija nākamnedēļ ar savu priekšlikumu, kurus esmu pārliecināts, ka tas arī nākotnes, nākošā nedēļa arī būs, ir nepieciešams eh, turpināt darbu. Ja mēs to paveiksim, būsim labs piemērs arī pārējai pasaulē. Paldies! Paldies tālāk, Grots kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsarētājs kundze, komisāra kungs, dārgais Ivo, tiešām paldies par labo sadarbību. Parlaments tiešām atbildīgi ir rīkojies šajā svarīgajā jautājumā, jo emisiju tirdzniecības sistēma ar tirgu stabilitātes rezervu, kuru rītdien apstiprināsim, jo mūsu uh, politiskā grupa arī balso par to, tad ar šo rezervi ETS uh, eh, sistēma beidzot varēs uzelpot var reaģēt uz konjunktūras uh, svārstībām Līdz šim tas bija balstīts uz nacionālām principiem, tas bija tāda kļūdaina pieeja. Šobrīd mēs ar tirgus stabilitātes rezervu šo sistēmu uh, ienesam realitātē. Manuprāt, ir labi, ka 1,15 eh, miljārdi šo kvotu tiks izņemti no tirgus, kas mums š, līdz šim radīja uh, grūtības un nonāksim pie reālas cenas par CO2 tonu, lai varētu veikt investīcijas, investīcijas klimatu saudzējušās tehnoloģijās, bet būs arī ietvar noteikumi, tiesiski noteikumi tiem, kuri vēlas eh, investēt šobrīd pēdējais laiks bija tur nonākt, un tādējā tiks radīts stabils tiesiskais ietvars, bet bez tam tas būs arī skaidrs signāls pārējai pasaulē un pušu 21. konferencei, ka no vienas puses, kā te Janikungs to sacīja, eh, rūpniecības politika var tikt kombinēta ar vidas aizsardzību. Tas nav kaut kas tāds, kas viens otru izslēdz. Man tiešām prieks, ka visi ir tik atbildīgi rīkojušies un tas viss ir tik tālu ticis. Uh, Mūsu politiskai grupai svarīgs jautājums vēl ir sākuma datums, tur varbūt neesam pilnībā apmierināti, bet tāds ir kompromiss, un katrā ziņā rītdien mums nebūs jākaunās par šādu apstiprināto tiesību aktu, tā vietā varēsim lepoties ar to, ka klimata aizsardzības politika un arī rūpniecības politika ir gājusi solis priekšu, un tad, komisār Kanjete, gaidīsim jūsu priekšlikumu, es ceru, ka tas, kā solīts, eh, tikas arī prezentēts, varbūt jūs varat precizēt to. Jūs teicāt, pirms vasaras pārbaudas, eh, pirms vasaras pārtraukuma, es prasīju, kurā gadā, nu cerams, ka tas arī paliks 2015. gadā, kā jūs solījāt. To to Paldies, kolēģi. Mm, Lūkšu tomēr visus pieturēties pustāšanās laika. Dunkan kungs tālāk. Priekšādētāji. Liels paldies! Emisiju tirnecības schēma nu jau kādu brīdi ir ēs, tāda flagmaņa politika, bet jāsaka, vinētāji, no, šajās burās nav bijis vēja. Uh, nu, tas ir tāds garš ceļš, centāmies reformēt to, kas ir tāds nefunkcionāli, bet svarīga politika par kaut ko, kas darbotos. Sastopamies ar virkni izaicinājumiem, un, protams, jā, jānonāk arī pie kompromisa. Tas nebūtu nebija viegli. Ne tikai šai parlamentā, arī mūsu individuālās grupās bija liels domstarpības, un es domāju, ka 19. gads ir tas pareizais sākuma datums. Uh, Un ja runājam par tām nepiešķirtajām kvotām, kas taču reprezentē miljonus, eh, nu, tās tiek nol nolikts pie malas, bet bez tā, jāsaka, šis process vispār nevarētu sākt darboties. Es turklāt esmu ļoti labi apzinos, ka mums e, būs arī tālāk jāatbūt uz ļoti notiem, nopietniem jautājumiem par funkcionalitāti šai emisiju tirniecības schēmai, kas ir jānodrošina, ja vēlamies, lai šī schēma darbotos. Un tā ir jāsasaist ar citām līdzvērtīgām schēmām, piemēram, citur pasaulē nenoliedzami. Bet es domāju, ja mēs šeit kļūdīsimies, ja mēs radīsim lieku slogu lielākajiem emisiju radītājiem, tad mēs sastapsimies ar ļoti nopietnām problēmām. Un tāpēc priecājos, ka šeit ir iekļauts zinām nosacījumi, kas, saist, kas, mm, nu, kas neļaus uzņēmumiem pārvietoties uz citām valstīm, tātad radīt šo oglekļu noplūšanu. Jo nedrīkstam vienkārši e, ar likumiem aizliegt rūpniecībai radīt emisijas un, un tādējādi kavēt izaugsmi. Es domāju, ka šobrīd esam nonākuši pie pareizā līdzekļa līdzsvaru. Tas ir būtisks progress, ko redzam šeit, un tas var kalpot kā sākums funkcionējošai, labi funkcionējošai emisiju tirniecības schēmai. Tāpēc ar nepacietību gaidu balsojumu rīt. Es domāju, ka mums vajadzētu apstiprināt šo tiesību aktu. Tas ir būtisks solis uz priekšu, bet tieši tas tas arī ir. Nekas vairāk, tikai solis uz priekšu. Ceļš priekšā vēl ir garš un mums vēl būs ļoti daudz uh, uzdevumu, ko risināt šai saistībā. Paldies, paldies, saka priekšādētāji, tālāk uz divu. Divām minūtēm Fārijas kungs. Priekšsādētāji, paldies. Godātais komisār kungs, kolēģi, gribu teikt paldies Belets kungam un Lavijas kungam, kā arī manam kolēģim Gerbrandī kungam par paveikto darbu strādājot pie šī dokumenta. Šeit paredzētais instruments pilnīgi noteikti ļaus cīnīties pret CO2 emisijām, kas izraisa klimata pārmaiņas. Mums nepieciešams pārliecināties, ka šis instruments patiešām ir efektīvs. ir jāatjauno šī sākotnējā schēmai paredzētā efektivitāte un jāpāriet uz tādu tautsemniecību, kur nav daudz emisiju. Tāpēc svarīgi izvērties pareizo sākuma atspērienu punktu un līdzsvarotu pieeju. Turklāt ar šo schēmu nodrošināsim daudz tādu stabilāku kontekstu vidē draudzīgas ekonomikas attīstībai. Es ceru, ka komisija ar līdzīgu darba garu arī strādās, un 2020. gads tad būs tas gads, kad sāksim daudz aktīvāk vēl tālāk virzīt, virzīt uz priekšu to tehnoloģiju attīstību, kas palīdz samazināt CO2 emisijas. Te runājam par rītdienas tehnoloģijām, tās jāatbalsta. Un e, komisijas, un mums ir izdevies uzlabot komisijas priekšlikumu. 2019. gads ir šis e, tiesību akta spēkā stāšanās gads saskaņā ar mūsu teikto. Es domāju, ka planēta mums par to pateiks paldies. Visi šīs CO2 emisijas, tonnām CO2 emisiju, kas tiek palaistas gaisā, ietekmē klimatu. Uh, un e, mums pret to jācīnās. Tāpēc mums jāpieņem rīt šis priekšlikums. Un tā pieņemšana pilnīgi noteikti būtu zīme, ka Eiropas Savienība nopietni uztver cīņu pret klimatu pārmaiņām. Ko tātais komisāra kungs neaizmirsīsim to, ka mums ļoti steidzam jārīkos šajā ziņā, lai izvairītos no klimata pārmaiņām globāla līmenī. Un par to, protams, runāsim Parīzē vēl šogad. Un tāpēc, komisāra kungs, lūdzu neaizmirstiet, ka mūsu ziņā ir vadīt šo procesu. Mēs izsakām savas prioritātes. Un gribu teikt jums paldies par to, ka bijāt šeit, ka ieradāties, ka strādājat kopā ar mums, lai mūs sasniegtu kopīgam spēkam šos mērķus. Paldies, saka priekšādātā, vai esat gatavs atbildēt Farijas kungs uz zilās kartītes jautājumu? jautājumu no Ferēras kunga. Jā, lūdzu, 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Priekšādātāji, paldies. Farijas kunga vēlos jautāt Luko. Viņš teica, ka šis instruments ir viens no galvenajiem veidiem, kā cīnīties pret klimatu pārmaiņam. Vai viņš varētu piedāvāt mums tad kādu piemēru, kā tad šis oglekļa emisiju tirgus ir ļāvis samazināt CO2 emisijas. Vai viņš vispār pirmām kārtām var man pateikt? Kā tad šie emisijas schēmas darbības laikā mums izdevies ir samazināt CO2 emisijas? Tiešām? Un runātāja, priekšstātāja pārtrauc runātāja. Jā, Šo galēji kreiso spēku nostāja, protams, visiem ir skaidra. Mēs taču šeit runājam par tādu instrumentu, kas ļaus nonākt pie klimata pārmaiņu apkrošanas. Es vienkārši nesaprotu šo jautājumu un ne, nedomāju, ka jebkādu citu atbildi var arī uz kaut ko šeit sniegt. Emisiju, siltumnīca efektu izraucošo gāzu emisija Mm, emisiju samazināšana ir pats galvenais instruments klimata pārmaiņu apkarošanā. Protams, paldies tālāk vienu minūti Kilonēna. Kundze. Priekšādātā paldies. Gudātie kolēģi. Gribu teikt paldies referentam, paldies arī pārējiem kolēģiem. Man jāsaka, gan ir visai tādas dalītas jūtas šodien attiecībā šo priekšlikumu. Mēs atrodamies šobrīd tādā situācijā, uh, ka ekonomikas lejupslīd un daudz citu faktoru ir novetuši pie tā, ka emisiju kvotās ir milzīgs pārpalikums, un sistēma nav sev pierādījis, tā nav darbojusies tik labi, kā tai būtu bijis jādarbojas. Un tāpēc šobrīd vēlamies grozīt šo ETS, jeb emisiju tirniecības schēmu. Nu, varbūt tas nav tas pats ideālākais risinājums, bet nu, tas piedāvā tomēr kaut kādu soli uz priekšu. Un tāpēc esmu gatava balsot par šo priekšlikumu rīt jo, protams, ka esmu realista. Varbūt pat nedaudz tāda optimistiska realista, un labāk es vēlos, nu, labot, korģēt kaut ko, par ko esam sapņojuši tik ilgi, nekā mēģināt um, uzmurgot no, nu, kaut ko jaunu. Manā grupā ir ļoti daudz deputātu tomēr, kas nedomā, ka šādā veidā varēsim saglābt ETS kā instrumentu. Es patiešām tomēr ceru, ka tas nebūs visu šo debašu noslēgums. Un, bet runātāji tiek pārsta, pārtraukta tālāk uz, pus, uz pusotru minūtu Eikhauta kungs. Paldies priekšādātāji. Pirmam kārtām gribu teikt paldies Ivo Beltēm par milzīgo paveikto darbu. Mēs visi ļoti labi zinām, ka kārtīgi grūti nonākt pie kompromisu par ETS. Ehm, kaut kādā dīvainā kārtā tā vienmēr ir tāda ļoti interesanta, tās vienmēr ir interesantas debats plenārsēdē, bet beigu beigās nekad pie kompromisa tā arī neizdodas nonākt. Bet šoreiz Belt kungam tas ir izdevies, un es domāju, tiešām nu, noliecu galvu jūsu priekšā. Paldies arī par lielisko sadarbību. Mēs kā zaļie varam atbalstīt šo kompromisu, un tāpēc mēs balsosim par šo priekšlikumu, jo domājam, ka tas tomēr ir uzlabojums salīdzinām ar to, kas mums ir šobrīd. Bet, nu, protams, darbs ar to tikai sāks. Jo mēs tagad zinām, ka mums tagad būs šis stabilitātes mehānisms, bet lielākie jautājumi joprojām ir problēma jautājumi. Ir šis milzīgais pārpalikums ar kvotām uh, tirgu. Ko darīsim ilgtermiņā ar ETS? Tie ir tie jautājumi, ko mēs ceram komisija arī izsinās savā savā priekšlikumā, ar ko tā nāks klajā, cerams, jau nākamnedēļ, jo jūs kā komisārs taču teicāt, ka darīsiet to. Jums jau gan vienmēr vajadzīgs mazliet ilgāks laiks, nekā jūs sākumā sakāt, bet mēs gaidām to vēl nākamnedēļ. Viens jautājums, ka ņēta kungs jums tomēr. Mēs ziņās lasām, ka jūs jau šobrīd maināt vienu no priekšlikumiem, kas taču guva tādus panākumus, un respektīvi tas bija, tā, tas, bija tas, ka nepiešķirtās kvotas tiek pataisno pie iekļauts rezervē. Bet tagad redzam, ka jūs savā jaunajā priekšlikumā no šīs idejas vēlties atkāpties un drīzāk eh, tās piedāvāt jaunajiem tir, ja, tirgus jaunienācējiem. Uh, Um, tas būs sasaistīts ar 2030. gadu. Es ceru, ka es nepareizi visu šo informāciju sapratu, jo visā citādi man jāsaka tā, ka nākamajā nedēļā jūs faktiski jau sāksiet nu, kaitēt tam jautājumam, ko mēs cenšamies sakārtot ar šo tiesību aktu. Un tāpēc es domāju, ka šiem pārpalikumam patiešo jāto piekļautam rezervē. Tas ir mans uzskats. Paldies. Tālāk Evī kundze. Viena minūte. Priekšā tā tā paldies. Šis ir jau otrais mēģinājums koreģēt un pielāgot instrumentu, kas nedarbojas. ETS sistēma tika aizsākt ar šo visai smieklīgo pieņēmumu, ka tiks noteikti efektīvi klimata pārmaiņu apkarošanas mērķi šīs sistēmas kontekstā. Ir jāpārliecinās, ka tiek investēts jaunās tehnoloģijās, ka iedzīvotā darba, bet ar šo schēmu mēs to nenodrošinām finansiālās spekulācijas atkal tiek veiktas, un tas nāk par sliktu videi. Tas tiešām ir eh, nu, tāds krāpšanas gadījums, jo faktiski šeit do, tiek, tiek dota priekšroka nodokļu nemaksāšanai. Mēs jau šeit runājam par 500 miljoniem eiro, kas tiek apdraudēta. E, revīzijas palāta ir veikusi ziņojumu, sagatavojas ziņojumu, uh, sakot, ka, nu, faktiski te pat ir, nu, gandrīz vai jau tiesas procesa iespējamība saistībā ar šo pasākumu. Visi šie projekti pat arī pēc tādiem morāls pamatiem nav pieņemami, jo to ietvaros cilvēki vienkārši tiek eksploatēti un nepanākam to, ko mēs sākotnēji noteicām kā mērķi. Mums jāskatās uz šī priekšlikuma humāniem aspektiem, es jāpievērš kārtīgi reiz tikai finansējumam. Dornāno kungs, vienu minūtu lūdzu kundzes atvainojas. Priekšādātāji, paldies! Eiropas Savienība ir vēlēsies parādīt eh, savus saistības un apņēmību, ievērot eh, klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus arī pēc Kyoto noslēgšanos. Un tāpēc tika sagatavota šī ETS schēma. Šis mehāni, šim mehānismam bija jāļauj pamazām palielināt oglekļa cenu, tādā veidā pārveidojot mūsu ekonomiku. Bet, nu, lūk, visas šīs projekcijas bija nepareizas prognozes apgāz realitāte. Oglekļa cena kritās, reze, stabilitātes rezerves izveidoja likumdošana ir tikai tāds pagaidu plāksters, kas eh, tiek mēģināts likt, lai tirgus neizgastos pilnībā, bet tas tik un tā notiks. Ir jāmaina visa šī kvotu sistēma un uh, regulējums jau tāpat ir veikti milzīgi centieni šai virzienā. Un valstis, kas savukārt vēl joprojām attīstās, piesārņo tā, ka maz neliekas. Tas nav pieļaujams. Šī sistēma, eh, ko paredz eh, saistībā ar Kyoto mērķiem, tomēr ir pilnībā izgāzusies. Un mums ir jāņem vērā sekas, godātie kolēģi. Tas ir tāda tehnokrātu būve, un tas ir jāceras. Paldies! Paldies, saka priekšādātāja. Šķiet, ka jums vēlas uzdot zilās kacīti jautājumu. Vai esat gatavs to atbildēt? To vēlas uzņemt, uzdot Ferēras kungs. Jā, kundze, vai jūs vēlaties, vai esat gatavi pieņemt zilās kacītas jautājumu? Jā, jā. Lūdzu, 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Priekšādātāji, paldies, man ir jautājums godātai kolēģei. Vai jums nešķiet, ka tas, ko cenšaties ka mēs ar šo sistēmu, ar šo gājienu cenšamies panākt sistēmas darbību. Mēs zinām, ka tas instruments nefunkcionā, bet mēs tagad cenšamies panākt, ka tas darbojas. Un ja mēs salīdzinām, piemēram, rūpniecību jūsu valstī ar tēraudliešanas rūpniecību Zviedrijā, nu tad es uzdrošināšos teikt, ka Zviedrijā šī rūpniecība daudz tīrāka, efektīvāka un konkurētspējīgāka. Un mēs papildus ETS schēmai e, un e, pašais šim paredzētajai e, rezervēsim izveidojuši krietni augstus nodokļus attiecībā uz oglekli, un tāpēc ir rezultāti prioritāte, vai jums tā nešķiet? Eh, kundze, 30 sekundes atbildē. Jā, bet. Bet kā jūs varat aizstāvēt sistēmu, kuras ietvaros tāda liela piesārņotāja kā Ķīna un ASV ne, nedara neko? Viņi, mēs savukārt saviem uzņēmumiem nosakām ierobežojumus, vai tas nāk par labu mūsu rūpniecībai? mēs nonākam tādā negatīvā situācijā, tādā sliktākā situācijā, kā šie lielie e, rūpnieki, un tas nezinu, vai var palīdzēt arī vidas aizsardzības nozarei kopumā. Paldies, saka priekšsādātā, tālāk uz vienu minūti Balcaukungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Kas attiecas uz ETS sistēmu? sākotnējais mērķis bija efektivitāte un nosprosto mērķu sasniegšana. 2020. 20. gada mērķis eh, sasniegs no kopējām kvotām, jeb kāda iejaukšanās sistēmā ir pārāk ambicioza. Tikai 9% pasaules kvotām ir attiecināms uz Eiropu, un līdz ar to paliek pāri pārāk maz, un tie uzņēmumi, kas nodarbojas ar eh, inovācijām, Viņi nesaņem atbalstu, uzņēmumi ir jāslēdz, desmitiem tūkstošu uh, eh, darbinieki tiks atlaisti un tērots būs jāimportē no Indijas. Labīs kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Priekšsādātāji, paldies. Komisār kungs. gribētu labprāt šeit runāt arī nu, ar jums kā ar ministru, jo jūs savukārt kā savulaikā ministrs devāt ieguldījumu šeit. Un arī gribu teikt paldies Beleta kungam un eh, visām politisko grupu koordinatoriem, kas nonāca pie šī kopējā dokumenta, pie uh, konteksts. Tāpat arī paldies Latvijas prezidentūrai. Tā vi, viņu visu ieguldījumu rezultātā esam panāk, nonākuši pie tā labākā kompromisa, kas bija iespējams. Nu, ir izteikta kritika ETS sistēmai. Mēs zinām, ka tā nav perfekta. Mēs zinājām, ka tā būs jāpārskata. Un, bet tieši to arī daram, pārskatām šo sistēmu. Šī stab, tirgus stabilitātes rezerve ļaus mums pārliecināties, ka CO2 vērtības tiek atgrieztas pie mūsu sākotnējām vēlmēm. Tā, lai tās patiešām eh, reprezentētu mm, stimulu CO2 samazināšanai. Un tāpēc runājam šeit par tirgus stabilitātes instrumentu, par tirgus stabilitātes rezervi. Un es tiešām ceru, ka visas grupas apstiprinās šo dokumentu rīt. Bet viena lieta tik un tā ir skaidra. Komisāra kungs, uh, Jūs, protams, esat uzņēmies zināmas saistības, un es zinu, ka jūs šīs saistības arī ievērosiet, bet es tomēr gribu jums pārliecināties, ka vēl pirms kopja puš sanāksmes numur 21 mēs nonākam pie pēcīga signāla nosūtīšanas. Mums ir taču tas jāsaka, jo mēs esam galvenie spēlētāji cīņā pret klimatu pārmaiņām. Mēs raugāmies nākotnē, un mums nepieciešams to parādīt ar savu politisko gribu un atbalstu nozarei. Paldies! Grifins kundzes pusotru minūti. Paldies priekšsādātāji. ES tirniecība, emisijas tirniecības schēma ir paredzēta kā stūrakmens cīņai pret klimatu pārmaiņām un veido 47%, attiec 47% no kopējiem siltumnīca efektu izraisošajām gāzām. Bet pašreizējā ETS sistēma to te, tomēr ir ar kļūmēm, tā nespēja um, risināt problēmas, kas radušās tirgu, un tā rezultātā rūpniecība joprojām rada ļoti daudz emisiju. Tāpēc mums ir jārīkojas, lai panāktu to, ka ETS var tikt pārvērsts par tādu mehānismu, kas no vienas puses kontrolē emisijas un tāpat laikā veicina investīcijas jaunās vidē draudzīgās tehnoloģijās, kā piemēram atjaunīgajos energoresursos. Mums jāpiedāvā ETS sistēmai paredzamība, konsekvents konteksts, vienlaikus nodrošinot arī stabilitāti rūpniecībai. Es uzskatu, ka tirgus stabilitātes rezerve ir tas pareizais instruments, kā panākt stabilitāti tirgu. Sociālisti un demokrāti e, uzskata, ka šo sistēmu un šos grozījumus vajadzētu ieviest pēc iespējas ātrāk tādā veidā, pārliecinoties, ka tālāks pārpalikums nerodas un šīs rezerves tādā gadījumā varētu atbrīvot tajā brīdī, kad, piemēram, nepietiek šo kvotu tirgu un otrādi. Tādēļ, tādējādi tirgus būs daudz stabilāks un mēs arī daudz ērtāk varasim sasniegt klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus. Mums jārīkojas tā, lai mēs atbalstītu mūsu rūpniecību, nodrošinot vien līdzenu pārēju uz vidē draudzīgas um, ekonomikas ieviešanu Eiropā tā, lai mēs varētu kalpot kā piemērs arī citām valstīm visur citur pasaulē. Mēs kā Eiropieši esam to parādā saviem pilsoņiem, rūpniecībai, uzņēmumiem un nākotnes paudzēm. Paldies, kundze, vai jūs esat gatavi uzklausīt zilās kartiņas jautājumu no Žiesdovska kunga? Jā, protams. Lūdzu, 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Es, jāsaka, nevaru piekrist jūsu izteiktajiem argumentam. Neredzu, kā gan šīs emisijas maksas eh, būtu jānosaka pēc iespējas augstā līmenī. Ir tādas valstis, kas darbojas, piemēram, ar um, oglēm kā ekonomikas pamatu. Bet, ja jūs domājat tā, kā jūs domājat, kā tad mēs varēsim kompensēt šos tradicionālos uz oglēm balstīto ekonomiku uh, uzņēmumus? Kādu solidaritāti no jums varam gaidīt? Lūdzu, kundze, jums vārds atbildē. Paldies! Es pārstāvu Ziemeļrietumu vēlēšana apgabalā Anglijā, un jūs jau zinat, ka mums bija ļoti plaša uh, ieguvas rūpniecība uh, un tāpat arī rūpniecība ļoti lielā mērā izmanto ogles, bet mēs esam ar šo modernizēšanu gatavs aizsargāt ETS un stabilitātes rezervi kā instrumentus, lai modernizētu šo rūpniecību un domājam, ka nodrošināsim stabilitāti kopā ar visām citām valstīm, lai pārliecinātos, ka šī ir iniciatīva, kas gan aizsargā klimatu, gan arī veicina atjaunīgos energoresursus, vienlaikus palīdzot arī rūpniecībai. Paldies! Paldies! Un tālāk uz vienu minūti došu vārdu Višņevskas kundzei. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisāžu, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, godāmie kolēģi. Esmu pret tirgu stabilitātes rezervi. Te ir runa par eh, ko tādu, kas ir izveidots uz pilnīgi nepareiza tiesiskā pamatā. Īsnībā šādus jautājumus vajadzētu pieņemt ar vienprātību padomē. Manai valstī šāds lēmums varētu ļoti kaitēt arī manas valsts iedzīvotājiem. Um, būs uh, daudz sarežģītāk dzīvot. Vācijā, Luksemburgā, citās valstīs uh, ir daudz vairāk uh, emisiju, un šāda tirgus stabilitātes rezerve ļoti slikti ietekmēs Poliju, ņemot vērā mūsu specifisko enerģijas struktūru. Uh, Līdz ar to izmaksas būs ārkārtīgi neproporcionāls iegūmiem. Es iebilstu pret šāda veida mākslīgu cenu kontroli. Emisiju kredīti ir lēti, ekonomiskās krīzes dēļ, citu iemeslu šeit nav. Vai jūs akceptējat zilās kartes jautājumu no Canīkunga? Zilā karte. Jā, lūdzu, Zanīkungs, jums vārds. Yes, sorry, you have the floor. Jums vārds zilās kartas jautājumam. Paldies, priekšādātāji. Es klausījos tikko teiktajā un es gribētu zināt, vai ir skaidrojams, kāpēc cilvēki vēršas pret šādām lietām. Proti, Šeit ir runa par to, ka mēs uzskatām, tā ir daļa no tirgus. Visa Eiropa vēlas pielāgoties šai jaunajai situācijai. Mēs neredzam šeit nekādus īpašus ceļus. Es atvainojos, jautājumu uzdošanai ir atvēlētas tikai 30 sekundes. Saskaņā ar līgumiem katrai dalībvalstī ir tiesības izlemt par savu enerģijas grozu. Tāpat ir jāņem vērā arī solidaritātes princips. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka Polijas industrija izmanto ļoti specifiskas enerģijas piegādes. Jūsu priekšlikumi ir neakceptējami. Tie radīs plaisu starp attīstīto Eiropas daļu un to daļu, kas vēl attīstās. Federlēkungs. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos paust uh, pateicību Gerbrandī kungam, kurš, diemžēl, nevarēja ierasties. Uh, un es pats arī vēlētos pateikties Beleta kungam par ļoti labi paveikto darbu. Viņi ir izveidojuši ļoti labu kompromisu. Alde grupa vēlējās iet vēl tālāk, bet mēs redzam, ka abas puses ļoti labi sadarbojās, un mēs redzējām, ka Rūpniecības komitejā uh, Eh, bija ļoti sarežģīti panākt vienošanos, bet jums eh, šeit ir izdevies lielisks politisks sasniegums. Es gribētu tagad atsaukties uz tiem kolēģiem, kas saka, ka tas ir neiespējami un ka mēs dzenam ārā rūpniecību no Eiropas. Taču um, Eiropā vēl ar vien ir rūpnieki, rūpnieki, un tie ir tie rūpnieki, kas ir izdarījuši vajadzīgās reformas, lai samazinātu emisijas. Mēs redzam, ka Ķīnā tagad labāk veicas attiecībās tērauda industriju un uh, cita veida rūpniecības nozarēm. Mums būs arī citas iespējas. Nākamnedēļ Kaņetis kungs ar saviem kolēģiem prezentēs ETS reformas. Līdz ar to mums būs vajadzīgi tālāki soļi, lai nodrošinātu modernu, progresīvu, konkurētspēju grūpniecību Eiropā. Paldies, tagad viena minūte Konečnas kundzei. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties par sagatavoto ziņojumu jo šim ziņojumam ir ļoti liela nozīme. Te ir runa par struktūrālām pārmaiņām, par uh, to, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu ar mūsu darbu tā, lai mums nebūtu emisiju certifikātu pārpalikumu pēc 2000, kopš 2009. gada. Taču e, šī sistēma jau vairākas reizes ir nodēvēta par neveiksmi, līdz ar to var izteikties skeptiski. emisiju samazināšanu var panākt tikai ļoti īsā periodā. Un mēs redzam, ka šeit ir trūkumi tiesību aktos. Mēs redzam, ka ir eh, trūkst arī nosacījuma attiecībā uz oglekļu noplūdi. Mums ir vajadzīga visaugstākā līmeņa politiska vienošanās. Bez Ķīnas, Indijas, ASV un citu valstu vienošanās par saistošiem mērķiem mums nekas neizdosies. Mēs nevaram turpināt pielāgot šo Eiropas tirdzniecības schēmu. Mums ir vajadzīgs globāls risinājums. Eriksona kungs, viena minūte. Jo. Paldies, priekšādātāji. Man ir jāsaka, ka es arī jūtos uh, samulsis attiecībā uz šo temis, emisiju tirdzniecības schēmu. Te ir runa par Eiropas līmeņa instrumentu. kur ir iesaistītas arī dalībvalstis, bet ļoti ilgi šis instruments nedarbojas, un mēs ilgi nesapratām, kur īsti ir kļūda. Es darbojos kā ēnu referents jurija komitejā, un es domāju, ka mums ir izdevies panākt šeit kompromisu, kas ir ļoti nozīmīgs. Šīs priekšlikums tika sagatavots komisijā, un mani ārkārtīgi iepriecina tas, ka tik daudzi kolēģi ir pie tā strādājuši. Nevajadzētu aizmirst, ka arī parlaments šeit ir pielicis savu roku. Uh, Mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas darbotos, mums ir vajadzīgi arī papildu pasākumi. Es ceru, ka Kaņetes kungs un komisija būs spējīgi prezentēt vajadzīgos elementus pietiekami ātri, lai Eiropas Savienība uzņemtos savus pienākumus šajā jomā. Paldies! Tagad šķiet, ka tika arī pacēta zilā kārte, bet eh, kundze jau ir izteikusies, tāpēc došu tagad vārdu Uh, Rīdas kundzei uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundzei. Referents atbalsta komisijas priekšlikumu ieviest uh, tirgus stabilitātes rezervi, balstoties uz to, ka šī reforma ļaus uh, regulēt svārstības tirgū, ņemot vērā ilgtermiņa uh, paredzamību un stabilitāti Eiropas industrijai. Tas neatbilst patiesībai. Tāda mehānismi kā ETS, backloading sistēma un tagad eh, tirgus sabotētas rezerve ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mūsu rūpnieki kļūst nabagi. Ideja, ka ETS un uh, oglekļa uh, dioksīda izmešu tirzniecība ļaus palīdzēt rūpniecībai un ļaus attīstīt zema oglekļa uh, tehnoloģijas ir pilnīgi nepareiza. Vai vajadzētu atzīt ETS izgāšanos? Komisija tā vietā tagad vēlas ieviest tirgus stabilitātes rezervi. Daudzi nesaprot, ka tirgus mehānismam ir, kuram ir vajadzīga pastāvīga regulātora iejaukšanās, um, ka šāds mehānisms pats par sevi ir pretruna. Tirgiem pašiem ir autonomi jānosaka cenas. Mēs redzēsim, ka tiks slēgtas fabrikas, tiks zaudētas darba vietas un noplūdīs ogleklis. Mums ir vajadzīga jauna konkurētspējīga pieeja Eiropas ekonomikā. Paldies! Attiecībā uz zilajām kartēm, tā kā mums laika nav daudz, es došu vārdu tiem, kas nav izteikušies vai jau nav uzdevuši jautājumu. Šķiet, ka Girlingas kundzei ir vēlāk uzstāšanās laiks paredzēts. Es patiešām atvainojos, bet man ir jādod vārds nākamajam runātājam. Viena minūte, Štugerkungs. Jā, foršitu, danku vēl. Uh... Eh, Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienība ir magnēts, kas pievāk neveiksmes. Mums ir problēmas ar migrantiem, mums ir finanšu krīze, un tagad mums ir ETS. Pagātnē tā nedarbojās, un tā nedarbojās arī tagadnē, un nedarbosies nākotnē. Tie, kas iegūs, būs cilvēki citos kontinentos, piemēram, Ķīnā. Eiropas Savienība ir padarījusi lidmašīna biļetes tik dārgas, ka pasažieri izmantos citas līdzsabiedrības, kas varēs nodrošināt lētākas cenas. Mēs redzam, ka tas viss izraisa ciešanas. Daudzi Briselē ar savu runāšanu to visu atbalsta. Ja oglekļas nopūdes notiks, tad īsnībā šeit vajadzētu vainot birokrātus, kuriem vajadzētu pārvākties uz citurieni. Frunzulikas kungam zilā kartē. Vai jūs akceptējat zilo karti? Štuger kungs, vai jūs akceptējat zilo karti? Jā, lūdzu, jums 30 sekundes. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Štugera kungs uh, runāja par to, ka piešķīrumi ir radījuši sistēmas destabilizāciju. Štugara kungs, vai jūs uzskatāt, ka tirgu stabilitātes rezerves izveide stabilizēs tirgu gal galā? Voorzitter, het enige wat ik hier zeg Vienīgais, ko es vēlējos teikt, ir tas, ka viss, kas šeit ir izgudrots, rada tikai un vienīgi vienu uh, rezultātu, tā ir destabilizācija. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienību, tad migrantu un grieķu jautājumi ir saistīti ar destabilizāciju. Viss, kam pieskaras Eiropas Savienība, izgāžas. To vajadzētu atkārtot visu laiku. Šiem uh, parlamentam vajadzētu to saprast. Graustetis kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšādētāji! Vispirms es vēlētos apsveikt referentu Ivo Belētu par to, ka viņš panāca vienošanos pēdējo piecu mēnešu laikā. Protams, viss, kas attiecas uz tirgus stabilitātes rezervas izveidi un uz to, ka vajadzētu veicināt uzņēmumus investēt zem oglekļa tehnoloģijās. Tas viss tiek darīts, lai mēs varētu palikt konkurētspējīgi pasaules tirgū. Šī rezerve, saskaņā ar šodienas priekšlikumu, ļaus atrisināt tās nozares problēmas, kas ir atkarīgas no oglekļa. Komisāra kungs, mums ir jābūt ļoti modriem, lai mēs varētu uh, darīt visu, lai pārskatītu ETS direktīvu, ko jūs publiskosiet uh, pavisam drīz. Daži uzņēmumi jau ir izdarījuši ļoti daudz, viņi ir samazinājuši pusi savus uh, oglekļa e, izmešus pēdējo gadu gaitā, un viņi saprot, ka viņi nevar iet tālāk, tāpēc, ka viņiem nav vēl vajadzīgo tehnoloģiju. Viņi ir darījuši visu, kas ir viņu spēkos. Ja mēs uh, viņiem liksim darīt vēl vairāk, viņi atradīsies ārkārtīgi ļoti grūtā situācijā, un šeit es jau īpaši domāju uh, par tērauda nozari. Mēs uh, runājam arī par ETS, par emisiju izsolēm. Es domāju, ka varbūt komisija varētu izveidot šādu fondu. 250 miljārdi eiro tas nav daudz, bet tas ir sākums. Un tas ir arī konkrēts pasākums, kā mēs varētu atbalstīt nākotnes tehnoloģijas. Paldies! Tagad eh, pusotra minūte dalī kundzei. Paldies, priekšādātāji! Sākumā es vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem, kuri ļoti daudz strādāja pie šī jautājuma. Esmu māte mazam puikam, un es gribētu, lai mans tēls izaug tīrā vidē. Un es iestājos arī par kvalitāti un nodarbinātību Eiropā. Tai ir jābūt ETS eh, galvenajai būtībai. Pirms desmit gadiem Eiropas Savienībā uh, tika izveidota šī sistēma kā svarīgākais instruments cīņā pret eh, klimata pārmaiņām. Diemžēl mēs redzam, ka šīs instruments nedod vajadzīgos rezultātus. Mums ir jādomā par siltumnīca efekta gāžu samazināšanu, kaut arī varbūt eh, šeit ir iesaistīta ekonomiskā krīze. ETS eh, e nav devusi spēcīgus cenu signālus, lai veicinātu investīcijas un tīrākus enerģijas avotus. ETS nedarbojas Šie milzīgie piešķīrumi ir jāatrisina. Un, lai tas viss darbotos efektīvi, mums ir jāizveido tirgus stabilitātes rezerve pēc iespējas ātrāk. Noteikti, ka tas ir jāizdara vismaz līdz 2019. gadam. Tirgus stabilitātes rezervei ir jānodrošina stabilitāte un jāļauj izvairīties no cenu svārstībām. Tai ir jādod skaidrs signāls tirgiem un jāļauj rūpniecības nozarei plānot uz priekšu, investējot eh, jaunās novatoriskās tīrās tehnoloģijās. Šādā veidā mēs varēsim tieši ietekmēt emisiju līmeni Eiropā un galu galā arī klimata pārmaiņas. Un mums ir vajadzīga spēcīga rentabla sistēma, kas mums ļautu efektīvi samazināt emisijas uh, un darīt to lēti, nodrošinot, lai rūpniecības nozara turpina eksistēt. Girlingas kundze. Paldies, eh, priekšādētāji. ETS, eh, protams, nav perfekts instruments, bet eh, tas ir galvenais politiskais instruments, kāds mums pašlaik ir Eiropā. Ļoti interesanti, ka tie, kas šodien to kritizē, dara tikai to vien kā kritizēt. Viņi nenāk klajā ar konkrētām idejām, kā mēs savādāk varētu samazināt siltumnīca efekta gāzes. Un līdz ar to mēs varam konstatēt, ka viņiem vispār nerūp siltumnīca efekta gāžu samazināšana. Es ļoti labi saprotu, ka viņi vispār pat eh, neatzīst šo problēmu. Un patiešām žēl, ka šāda veida argumenti vēl ar vien tiek izmantoti, jo tas absolūti neatbilst zinātnieku viedoklim šajos jautājumos. Es gribētu pieminēt tikai vienu lietu, un proti oglekļa noplūde. Mums vajadzētu ņemt vērā industrijas konkurētspēju. Tas eh, nav nesavietojami ar mūsu klimata pārmaiņu mērķiem, un patiešām ir ļoti žēl, ka eh, mēs šodien atkal dzirdam tik polāri atšķirīgus viedokļus. Mēs runājam par zema oglekļa tehnoloģijām. Vakar Timermana kungs mums stāstīja, ka Eiropas nākotne ir viedas zaļas tehnoloģijas, taču, lai to attīstītu, mums ir vajadzīgas investīcijas, mums ir jānodrošina pētījumi, pēļņa, mums ir vajadzīgi fondi, kas ļautu mums īstenot šīs pārmaiņas. Paldies! Tagad uh, viena minūte Ernstas kundzei. Paldies! Vai nu glāzē pa pusē pilna vai pa pusē tukša, grūti vienoties. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi teikt, ka tā tomēr ir pa pusē pilna, un tieši tāpēc kaut kam ir jānotiek un kaut kas ir jādara. Uh, Mēs uzskatām, ka e, vajadzētu valstīm sākt darboties ātrāk nekā ir ieteikusi komisija, proti pēc diviem gadiem. Mums ir vajadzīgi elastīgi mehānismi. Mēs uzskatu, ka tas ir progress. Backlog certifikāti un tirgu stabilitātes rezerve. Uh, mēs par to ilgi cīnījāmies, bet problēma ir e, milzīgais pārpalikums rezervē. Uh, Kāpēc mēs uzreiz neparedzējām svītrojumus? Daudz mēs, daudzi no mums būtu vēlējušies šeit panākt vairāk. Esam mazliet nekonsekventi, ja mums nākotnē par to vajadzētu runāt. Ir ļoti svarīgi, lai eh, cenas eh, kļūtu augstākas un lai mēs redzētu reāls rezultātus lai emisiju tirdzniecība mums ļautu nākotnē panākt eh, klimata Uh, pārmaiņu mērķus, tā lai glāze beigās tomēr neizrādītos pa pusē tukša. Helmer. Priekšsēdētājs kundze, mēs Eiropā saskaramies ar konkurences uh, krīzi, kuru radījusi augstās energoresursu cenas. Mēs redzam, ka rūpnīcas tiek slēgtas, darba vietas zaudētas, investīcijas virzās projām no Eiropas vispār. Uh, Un tomēr, priekšsarātais kundze, šodien šeit parlamentā mēs apspriežam politiku, kura ir īpaši izveidota, lai padarītu elektroenerģiju vēl dārgāku. Mums vajadzētu runāt par to, kā palētināt energoresursu cenas. Izskatās, ka mums ir vēlme ekonomiski izdarīt pašnāvību. Kā kolēģis sacīja, jebkāds tirgus mehānisms, tā saucamais, uh, kas sākas ar iepriekš nospraustu cenu līmeni un prasa nepārtrauktu regulatoru iejaukšanos šīs cenas noturēšanai, nav saucams vispār par tirgus mehānismu vispār, bet gan īpaši apgrūtinošs eh, oglekļa nodoklis. Kāpēc mēs nevaram eh, noteikt eh, tādu saprātīgu nodokli vai vispār atteikties no tāda? Paldies, Beja kungs, viena minūte.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 Priekšādātā godātie kolēģi, ir pilnīgi skaidrs visiem, ka ETS nedarbojas. Bet tā vietā, lai to atceltu tehnokrāti, to starp mm, Šulc kungs vēlas radīt šādu stabilu tirgu stabilitātes rezervi, tā lai nu tādu uzliktu plāksteri šim visai katastrofai. Šāda veida izņēmums pašagulēšanās principu ievēršanā tirgus ziņā ir nu, pilnīgi eirokrātu kļūda. Nozarei savukārt tas absolūti nedara. Tas ir radījis papildus jaunu netiešu nodokli. Tas eh, radīs lielu konkurences slogu salīdzinot ar uzņēmiem ārpus Eiropas. Šī sistēma, sistēma nāk par labu tikai spekulātājiem, kas bez jebkādiem aizspriedumiem izmanto videi, vides aizsardzības principus, lai vienkārši tirgotos te ar kaut kādām CO2 vērtībām. Tas nāk par labu tikai krāpniekiem, kas sistēmu izmanto savā labā. Nu, to mēs redzējām, piemēram, eh, ar avību Benezru un Sīru Kirila Astru, kas tad veica krāpšanos vairāk kā 5 miljardu eiro apmērā. Itr, es domāju, ka mums, kam izdevās izgāzt Jāni ziņojumu, vajadzētu rītdien arī balsot pret šo ziņojumu un tāpēc arī izgāzt šo, jo tam nav nekāds jēgas. Gžiba kungs tālāk, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam līdz šim runājuši par emisiju samazināšanu. Esam to darījuši jau ilgu laiku. ETS ir bijusi daļēji sekmīga emisiju samazināšanā, bet mēs zinām, ka emisiju kvotu cenas ir kritušas. Iemesls ir ekonomiskā krīze. Ir nepieciešams, lai tirgo būtu mazāks šo kvotu skaits. Es biju pret uh, tirgus stabilitātes rezervas ieviešanu, jo tas uh, izjauc tirgus situāciju. Mēs zinām, ka tas tika plānots 2021. gadā, kā tas tika pārunāts klimata padomē. 2021. gadā bija jāsākas tirgus stabilitātes rezerves darbībai. Tāpat tika pieņemts arī uh, lēmums šobrīd atlikt uh, emisiju kvotas ar backloading principu uz periodu beigām. Arī to tiek, uh, ar to tiek traucēta juridiskā noteiktība. Un daudzi baidās, ka rūpniecība pārcelsies prom no Eiropas. Mēs nezinām, kas īsti notiks Parīzē sarunās. Uh, Kaut arī ceram, ka būs globāla vienošanās, bet mums nevajadzētu mainīt eh, šo sistēmu. Es neredzu Garcia Peres kundzi, tāpēc eju tālāk. Tošinovska kungam vārds uz vienu minūti. Priekšsarētājs kundze, komisāra kungs par to, kurp doties tālāk emisiju tirdzniecībā, nav jaunas debats šeit Eiropas parlamentā. Esmu skeptisks par šo administratīvo pasākumu un tā spēju uzlabot emisiju tirdzniecības schēmas funkcionēšanu Diemžēl šī sistēma nav balstīta uz tirgus principiem vispār un nav ilgspējīga. Man nepatīk administratīva iejaukšanās kā tāda, jo tas var ievērojama traucēt ekonomikas funkcionēšanu. Es piekrītu tomēr referentam debatēs par bezmaksas kvotām, bet uzskatu, ka mums ir nepieciešama arī debats pēc būtības par ETS funkcionēšanu kopumā Balsojums komitejā parāda, ka pastāv būtiski reformu nepieciešamība. Paldies, Kariņa kungs, tālāk pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundz, komisāra kungs, kolēģi. Eiropas Savienība kā tirdzniecības apvienība atrodas globālā konkurencē, tā ir skaitā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un Amerikas Savienoto valstu enerģētikas politikas galvenais nosacījums ir nodrošināt pēc iespējas lētākas cenas kamēr mums eiropā mūsu enerģētikas mērķis ir nodrošināt pēc iespējas zemākus co two izmešus. diemžēl samazinot co two izmešus bieži vien nozīmēs dārgākas enerģijas cenas kas ir grūti mūsu industrijai gan konkrēti tai skaitā jau savienotajām valstīm jo viņiem vienkārši ir lētākas cenas tātad es neapšaubu kolēģi ka ir svarīgi un zinātne to pierāda ka mūsu cilvēcei kā tādai ir jāsamazina co divu izmešas lai samazinātu globālo sasilšanu bet mums kā politiķiem ir arī jādomā atbildīgi par mūsu eiropas industrijas konkurētspēju lai tieksmē samazināt co divu mēs nejauši nepaaugstinām enerģijas cenas tik augstu ka mūsu industrija kļūst konkrētnespējīga tāpēc tieši mūsu industrijai mums jābūt zināmām atrunām ka nevis mēs, mēs ka, ne, ka, lai mēs neizbeidzam eksportēt produktus un sākam eksportēt industriju un tas nu gan nav mūsu mērķis. Paldies par uzmanību. Thank you for one minute. Mēs paldies tālāk uz vienu minūtu palučīkungs. Grazie, signora presidente. Priekšsēdētāji, paldies, paldies. Šī ieilgusi ekonomikas krīze pilnīgi noteikti ir novājinājusi un faktiski novedusi pie krīzes arī ETS sistēmā. CO2 emisijas eh, un to cena ir pārāk zema. Un šī zemā cena, jāsaka, nav spējusi panākt eh, tos stimulus, ko vēlējamies nodrošināt ilgspējīgai attīstībai. Šī iemesla dēļ grasamies izveidot tirgus stabilitātes rezervi. Tie 50 miljonu eiro apmērā. Ehm, tātad tās ir kvotas, kas tiks iekļautas rezervē. Un es domāju, ka tas ir pareizais solis, eh, ko spērt. Tās ir solis, kas neapdraudēs klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumus un nenonāksim konfliktā ar mūsu nākotnes mērķiem šai ziņā. Šādi mēri ir nepieciešami, bet ar tiem vien nepietiks. Mums tāpat laikā tūlīt pat ir jāreformē arī pati ETS ņēmām vērā to, ko jūs, komisāra kungs, teicāt par to visu. Jūs teicāt, ka rīkosiet, rīkosieties vēl līdz Parīzes konferencē. Paldies. Tālāk vārds Sarbo kungam. Kundzei. Paldies priekšādātāji. Pirmam kārtām gribu teikt paldies referentam un ēnu referentiem par paveikto darbu šai ārkārtīgi delikātajā jomā ir ļoti grūti panākt rezultātus, kas būtu apmierinoši visām dalību valstīm. Starp tautsēmniecībām ir milzīgas atšķirības, atšķirības tāpat ir arī starp rūpniecības sektoriem, un šīs atšķirības ir milzīgas. Manā valstī, piemēram, ir ļoti būtisks risks saistīts tieši ar augstām oglekļa cenām. Es domāju, ka mums nepieciešams apsvērt iespēju piedāvāt kompensāciju vai, zinām, finansiālu atbalstu rūpniecībai, kuras ietekmē šie CO2 cenas tādā netiešā veidā. Komisijai vajadzētu izsvērt šādu iespēju tajā brīdī, kad tā strādās pie mehānismu pārskatīšanas. Mums ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībai eh, cīņā pret klimatu pārmaiņām Un tāpēc, nu, protams, ka jāatceras par šiem 2020. gada mērķiem. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Došu vārdu pieciem kolēģiem. Pirmais Šons Kelijs. Lūdzu, vienu minūti jums. Paldies, priekšādātājiem. Es domāju, ka šī, šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs, un pilnīgi noteikti kolēģis Ivo Belets ir paveicis milzīgu darbu Es viņam to, par to gribu pateikties, viņš nāca klāt ar reālu risinājumu, saprātīgu risinājumu, tāpat arī paldies Kaņētas kungam. Cerams, ka viņš eh, pie, līdz 15. jūlijam vēl nāks klāt ar nākamo priekšlikumu. Viens mērķis ir samazināt emisijas Eiropas Savienībā par 40%, mērķi, 40 līdz 2030. gadam, bet nākamais mērķis savukārt ir, eh, nu, par 20% palielināt eh, rūpniecības apgrozījumu, un tas nav savstarpēji nesa, izslēdzoši, nē. Ne Tas ir savietojami. Un īpaši skatāmies uz šiem ierosinājumiem, kas iekļauti priekšlikumā. Es domāju, ka ļoti saprātīgi ierosinājumi, ka 2000, pēc 2019. gada progress būs nenoliedzams. Es esmu ITR komitejas referents, kas strādā pie klimata pārmaiņu jautājumu Parīzē, un mēs ceram, ka visi šie pasākumi novīs pie veiksmīga samita tur. Paldies, saka priekšādātājs. Žils Parņo tālāk uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies, komisāra kungs, godātie kolēģi. Esmu referents, kas strādā pie 20, 21. pušu tikšanās jautājumu. Gribu tāpēc teikt paldies Kaņētas kungam un par to, ka viņš ir izveidojis šo tirgu stabilitātes rezervi CO2 emisijām. To mēs rītdien cerams plenāru sēdē apstiprināsim. Tā rezultātā mēs varēsim uh, uzņemt vairāk kvotas un pamazām atjaunot uh, uzticēšanos šim Eiropas instrumentam, bet tāpat laikā tas ir jāizdara jau līdz uh, tikšanās reizei Parīzē ir jāizteno tāpat laikā jums jānāk lajā ar reformas priekšlikumu arī attiecībā uz pašu tirniecības schēmu, tā lai mums būtu tāda neatkarīga iestāde, kas tad pārvaldītu šo tirgu un būtu arī konkrēti mērķi attiecībā uz emisiju samaks, samazināšanu gan Eiropā, gan nacionālajā līmenī. Tas viss, komisārkungs, kopā mums ļaus pilnīgi noteikti atjaunot arī starptautisko reputāciju šai cīņā pret klimata pārmaiņām un piedāvās labākas nākotnes perspektīvas arī šai pušu tikšanās reizē Parīzē. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Marijas kungs uz vienu minūti. Paldies! πρώτα της αγοράς του συστήματος και ως λύση στις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης Paldies. Mēs ierosinām, ierosinājām šādu stabilitātes rezervi, lai, lai uzlabotu ETS. Nu, bet vai tad tas nav absurdi? Visas šīs ETS schēmas rezultātā mēs esam radījuši divus miljārdus nepiešķirtu kvotu laikā no 2013. un 2020. gadam. Tad, tad šī sistēma čia reformē. Un kā mēs visu šīs schēmas rezultātā vēl tikai samazinājām CO2 emisiju cenu rezerves tagad radīšanas sistēmas stabilēšanai nebūs pietiekami, ja mēs vienlaicīgi neparedzēsim un nefinansēsim arī pietiekamā mērā investīcijas alternatīvos enerģijas avotos ja mēs neveiksim investīcijas e, šādos e, enerģijas avotos, tādējādi pārējot uz tādu ilgtspējīgu zemu CO2 emisiju ekonomiku. Paldies! Paldies! Jakovčič kungs uz vienu minūti. Priekšsādātāji, paldies! gribu uh, atzinīgi vērtēt šo komisijas priekšlikumu, uzskatu, ka tas ir solis uz priekšu, turklāt pareizajā virzienā, ja vēlamies nodrošināt tirgus stabilizēšanos, un tas ir vajadzīgs. Gan tomēr pastāv zināma pretruna principā. Mēs vēlamies, e, nu, lūk, tiek pretstatīti it kā šī CO2 emisija samazināšana un tad ekonomikas izaugsme. Bet tas ir tikai tāds, tāda pretruna uz, uzmetot pirmo acu skatu. Īstenībā tas nebūtu nav tā, ka šie abi mērķi būtu nesa, e, nebūtu savietojami. Mēs tāpat laikā tomēr grib brīdināt komisiju par lūko. Ko tad darīsim ar tām investīcijām tomēr, kas šobrīd jau ir pie mūsu durvis liekšņa? un kas tomēr radīs papildus emisijas eh, rūpniecībā. Kā rēģēt uz šāda veida pasākumiem? Otrām kārtām domāju, ka mums vajadzētu izvērtēt iespēju izveidot atsevišķu politiku tieši Polijai, jo Polija varbūt ir vissliktākajā situācijā no attiecībā uz no visām Austrum Eiropas valstīm, jo, protams, mēs ļoti lielā mērā izmantojām ogles kā um, degvielu. Paldies, nākamais runātājs, Terēras kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, paldies, komisār kungs. ir jautājumi, uz kuriem visu šo mm, rezervju un schēmu atbalstītāji nevar atbildēt. Kas ir panāks līdz šim ar šiem tirgus instrumentiem? Vai ir kāds panākums? Nekādu, nekādu mm, sekmi, nekāda progresa nav. Oglekļa tirgus tiešām vispār nav funkcionējis. Tas ir neefektīvs un visai, nu, es pat teiktu, perverss. redzam, ka ir notikuši investīcijas tādos uzņēmumos, kas ir vēl tālāk piesārņojuši vidi, kas nav spējušas vispār eh, darboties, un tas viss ir maksājis sabiedrībai miljoniem eiro. Es domāju, ka mums ir kaut kas jādara lietas labā arī likumdošanas līmenī. Mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas ir efektīvs un kas patiešām palīdz sasniegt vidas aizsardzības mērķus. Paldies! Nu, un tālāk eh, došu vārdu komisāram. Priekšsādātāji, godātie deputāti, paldies jums visiem par šīm debatēm. Tā viņš šķiet, ka esam nonākuši pie līdzsvarot kompromisa. Nu, un tad tagad ir laiks vērst skati nākotnē un ļaujiet man jums atgādināt plašāko ainu. ETS mērķi ir sasniegt, un mēs tagad varam pievērsties centieniem pabeigt šo ETS schēmu laikam pēc 2020. gada. Pagājušajā gadā es teicu jums solījumu, ka 2030. gada klimata pārmaiņa apkarošanas mērķi tiks iestrādāti uh, tālākajā priekšlikumā, to starp šeit tirgus stabilitātes schēmā, un es šo solījumu turēšu. Komisija grasās nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu par ETS schēmas pārskatīšanu nākamajā nedēļā. Šis priekšlikums veidos būtisku darba daļu pie atbilstīgas um, Eiropas Savienības pol klimata pārmaiņu apkarošanas politikas veidošanas, jo tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi un tā ir prioritāte šai jaunajai komisijai. Mēs strādāsim kopā ar Eiropas līderiem, kas mums uh, 2014. gada oktobrī sniedza vadlīnijas šim darbam. Uh, pastāv brīvas alokācijas. Rūpniecībai turpināsim pārliecināties, ka ir tādi eh, sektori, kur, kur pastāv draudu proglekļa no, noplošanu, tiks aizsargāti. Turklāt arī vēlamies veidot modernizācijas fondu, kas ļautu enerģijas sistēmas eh, modernizēt zemo ienākumu valstīs vairāk ražojot elektrību, tādiem turpināsies attiecīgas, attiecīgi pasākumu īstenošana tieši šajās valstīs, tas norisināsies pārskatām. Vis tālāk arī pievērsīsimies novatorismam attiecībā uz CO2 samazinošām tehnoloģijām. Un tādā veidā atbalstīsim dažādas rūpniecības projekts, kas būs vērsti uz šiem mērķiem. Es patiešām eh, domāju, ka arī strādāt pie šī tiesību akta priekšlikuma jūs ar mums sadarbosieties un konstruktīvā un atbilstīgā garā. Tikai pateicoties šādai sadarbībai mums ir izdevies nodrošināt eh, kompromisu arī šī eh, tirgus rezerves gadījumā. Es patiešām ceru, ka tā nodrošināsim konkurenci rūpniecībai un dosim priekšrocības arī pilsoņiem. Paldies, saka priekšādātājs. Un tālāk došu vārdu referentam Belet kungam. Eh, eh, voorzitter eh, commissaris collega's komisāra kungs kolēģi domāju ka mēs varam pavisam droši teikt ka šis priekšlikums par kuru mēs balsosim rīt nav perfekts tas nevar būt perfekts mēs mēģinām panākt vislabāko bet līdz ar to nokaujam labo mēs iespējams būtu varējuši uzlabot eh, daudzus punktus, taču te ir runa par kompromisu. Es domāju, ka šis priekšlikums ir pelnījis to, lai parlaments eh, to apstiprinātu. Mums ir jācīnās pret klimata pārmaiņām. Gēlīngas kundze norādīja, ka tie, kas kritizē, protams, drīkst to darīt, bet viņi nav nodrošinājuši nekādas alternatīvas. Lūdzu, kritizējiet, bet ja jūs nevarat piedāvāt eh, alternatīvas, tad tas vienkārši vairs nav konstruktīvi tāpēc lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu. Polija un citas dalībvalstis dažkārt aizmirst, ka pastāv arī ļoti svarīgi izņēmumi un jauns iniciatīvas šajos pasākumos, lai nodrošinātu, ka uh, valstis ar zemākiem ienākumiem varētu atbalstīt. Te ir runa arī par dalībvalstīm, kur ogļu industrijai vēl ar vienu ir liela nozīme. Uh, Komisārs jau runāja par izņēmumiem rūpniecības nozarēs un par solidaritāti. Te ir runa par ļoti svarīgu un lielu fondu, kas ļaus visiem palīdzēt. 15. jūnijā būs paziņojums par ETS reformu. Tas nozīmē, ka darbu mēs vēl neesam pabeiguši. Taču es gribētu, lai mēs neieņemam aizsardzības pozīcijas. Mums ir jāskatās nākotnē. Kā jau norādīja komisārs, mums ir jābūt selektīviem. Mums ir jānodrošina uh, tas, lai nozares, kur enerģija izmanto intensīvi, uh, varētu darboties un lai nebūtu oglekļu noplūdes. Mums šīm nozarēm ir jāpalīdz, tāpēc, ka mm, tām var klāties grūti. Un tieši tāpēc uh, mums uh, tām ir jāpalīdz. Protams, mēs vēlamies atbalstīt rūpniecību Eiropā, par to jums nevajadzētu uztraukties. Jūs neesat mūsu ienaidnieki, mēs esam vienā laivā ar jums. Paldies, līdz ar to šīs debates ir pabeigtas un balsojums notiks rīt. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir Fernandeša ziņojums par 2016. gada budžetu, pilnvarojums trialogam.